jeweils vier Minuten. Ne? Ja. Sollen wir denen sagen, dass wir angefangen, dass wir, wir haben ja hier vier, acht, sechzehn, zwanzig Minuten. Präsidentin! Verehrte Kolleginnen, verehrte Cienītās dāmas, godātie kungi, labrīt, esam sākuši šīs dienas sanāksmi. Pirmais darba kārtības punkts ir eh, kopīgās debatas par finanšu instrumentiem. Par šo tēmātu ir sagatavoti vairāki ziņojumi, piemēram, Gorensa kunga ieteikums otrajam lasījumam par finanšu instrumentu veltītu sadarbībai attīstības jomā. Arī ieteikums otrajam lasījumam, ko sagatavojuši Slokbīlērs kundze un Gāles kundze, finanšu instruments demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai pasaulē. Uh, Tālāk uh, gāja Mičela ieteikums otrajam lasījumam finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā un uh, kolēģa Helmuta Šolca sagatavotais ieteikums otrajam lasījumam finanšu instrumentu izveida sadarbībai ar industrializētām valstīm. Sākumā došu vārdu visiem ziņojuma autoriem un pirmais uzstāsies Gorenza kungs četras minūtes lūdzu. Le projet de règlement instituant un priekšādātāji, šis priekšlikums ir pasākumu, kas nāk līdzi kā, kā sektorā, papildinot banānu pakalpojumus, un tas ir, piņ, kur pieņem, kas mēs pieņemt otrajā lasījumā. Pirmajā lasījumā mēs jau vēlējāmies atbalstīt pēc iespējas vairāk pasākumu, kas nāktu par labu tām ākākā valstīm, kas eksportē banānus, ņemot